Bien, mes chers collègues. Dārgie kolēģi, šo sanāksmi kopīgiem spēkiem vārda Greslis kundze un es. Tās sastāvēs no divām daļām. Mēs ceram, ka līdz ar to nonāksim pie secinājuma. Pirmkārt, 10.30 līdz uh, eh, 10.55 piecām budžeta ģenerāla direktorāta uzstāšanās un tad 20 minūtes privais mikrofons uh, jautājumu atbildes. Komisija būs 5 uh, minūtes, lai atbildētu, atbildētu. Un tātad jautājums varēs uzdot maksimāli 15 minūšu ilgumā, un tad būs otrā daļa 20 uh, minūtes budžeta ģenerāla direktorāta uzstāšanās, un tad tāds pats, tāda pat procedūra brīvais mikrofons, 15 minūtes jautājumā, un tad 5 minūtes komisija atbildi. Un tad būs secinājumi. Mācības un perspektīvas, par kurām stāstīs divi uh, līdzreferenti, Greslis kundze un Ešvart kungs. Laiks ir jāievēro ļoti stingri. Un ja nepieciešams, jautājums varēs uzdot un nosūtīt mūsu budžeta kontrolas komitejas sekretariātam pa ēpastu e līdz 31. decembrim, ja gadījumā pietrūks laika, lai uzklausītu šos jautājumus mūsu vārdos. Komisija ir piedāvājusi konkrētus piemērus, eh, kas eh, ir saistīti ar astoņām tēmām, nepieciešams izmaiņas pašreizējā ietvarā ēnu referenti, kuras grupas iecēla budžeta komiteja no sociāldemokrāta puses Maņkas kungs, Alde Šviseli, ko Ajada kundze, zaļajiem ir Indreks Tarants, budžeta kontrolas komitejā no Eiropas tās partijas Petris Sarvamā, sociāldemokrātu puses pārstāv Aila Sandar kundze un Alde tas pats ēnu referents Naģimī Ali un zaļos pārstāvs Bars Batstais, Agre Reģi Amplo Trev, Tran Libe. Un citas e, ir informēts par šo uzstāšanos un ir sagatavots e, saprašanās e, memorands, pamatojas 54. pantu 12. janvārī priekšsēdētāja konference šo memorandu ir apstiprinājusi. Līdz ar to tiek gatavots darba grafiks, kas paredz 11. maijā sagatavot galīgo referentu zi, eh, ziņojumu projektu un budžets un uh, budžeta kontrolas eh, komitējām būs jāsagatavo savs projekts līdz 30. martam. Tad dod vārdu komisijas, komisijas pārstāvjiem Olivieru Parbekungam. Lūdzu, vārds jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Labrīt visiem. Un es tūlīt pat sākšu ar šo prezentāciju, jo es saprotu, ka mūsu rīcībā ļoti ierobežots laiks, un es vēlos ievērot man atvēlēto laiku komisijai piešķirto laiku. Tātad mēs pievērsīsim uzmanību šorīt eh, ierobežotam eh, pamata elementu skaitam, jo arī laiks ir ierobežotāts. Vispirms skatīsimies, kā var vienkāršot saņemšanas procesu es finansējumu saņemšanai, tad arī būs runa par vienotu noteikumu kopumu, eh, budžeta elastību, uh, E, rezultativitātes izvērtēšanu un ziņošanas e, slogu samazināšanu. Un pilsoņi iesaistīja ir jautājumi, par kuriem runā šodien. E, finansējuma saņemšanas vienkāršošana Tas bija galvenais rezultāts, kas izrietēja no sabiedriskās apspriešanas, proti, ka ir nepieciešams vienkāršot šo, šo saņemšanas procesu. Mēs vēlamies, lai būtu mazāk un vienkāršāki noteikumi, jo mēs esam pārliecināti par to, ka tas novedīs pie mazāka kļūdu riska un samazināsies arī izdevumi ne tikai pilsoņiem, bet arī administrācija. Tā esam vienkāršojuši uh, Uh, visu procesu, sākot no pieteikuma iesniegšanas uh, līdz pat finansējuma izmantošanai un auditam un uh, izdevumu pārbaudēm. Esam vienkāršojuši maksājums pamatojoties uz priekšnoteikumiem, vēlamies fokusēties uz rezultātiem. Mēs esam piedāvājuši variants, par kuriem es vēl runāšu Runājot par vienkāršākajām koncepcijām, tas ir būtisks elements mūsu priekšlikumā. Vēlamies uh, palielināt šos vienkāršotos tēriņus. Kāpēc? Jo mēs vēlamies izvairot, izvairīties no ziņošanas uh, par izmaksām, bet galvenokārt, lai būtu runa par rezultātiem. Un tātad, lai arī auditoriem būtu vienkāršāks process. Komisijas ierosinājumi automātiski nepalielina izdevumus. Tas neietekmē budžetu šai ziņā. Paskatīsimies uz katru izmaiņu atsevišķi, pavisam konkrēti, ko mēs esam darījuši, lai vienkāršotu pieteikšanas procesu, lai vienkāršotu potenciālam pieteikumu iesniedzējiem, lai dzīvi. Mēs esam um, izņēmuši audit prasības kas bija agrāk prasība, tad, ja granti bija lielāki par 750 tūkstošiem eiro, un mēs esam eh, pārtikuši šo prasību tikai uz operatīviem grantiem, tad, ja palielinājums, eh, tad, ja summa ir pār 500 tūkstošoši eiro. <clears throat> un tad, ja audits jau pastāv, jo to pieprasa Nacionālajie tiesība akti, mēs, protams, vēlamies to redzēt, bet mēs neizvirzām par prasību iepriekšēju audita uh, veikšanu. Mēs tā darīsim tad, ja šī summa tiek piešķirt pamatojoties uz tās izmantojumu. Tātad mēs neizvirzām audita iepriekšēju esamību par priekšnoteikumam es finansējumu saņemšanai. Tātad te ir nekumulatīvie principi. Tātad Eh, ļoti īpašos gadījumos, tad, ja ir fiziskai personai ir nepieciešams finansējums, tad mēs eh, šo prasību atceļam. Vēl viena vienkāršošana, tā tad um, aplēses grauda. Šodien eh, tā ir ehm, pieskaitāmā, tie, tie pieskaitāmie izdevumi, bet tagad, ja Eh, šie nav pieskaitāmi izdevumi, tad uh, mēs nepieprasām to iepriekšēju aplēsi. Agrāk uh, visām vienībām bija jāiesniedz informācija par viņu operatīvo un finansēšanas kapacitāti. Tagad šo prasību esam atcēluši, tad ja verifikācija nenotiek, piemēram, tad jau fizisks personas saņem tiešo atbalstu. Un pāriesim pie konkrētiem piemēriem kad tiek uh, svītrotas izmaiņas saistībā ar ieguldījumu graudā, kad pievērsīsimies brīvprātīgam darbam. Tātad tas attiec uz vienkāršošanu pieteikumu iesniegšanas stadijā. Tie ne, šīs izmaiņas nenotiek uh, tam vakumā, bet tas ir vispārējais uh, komisijas virziens uh, pretī e-komunikācijai, e-pārvaldībai. Tātad mēs vēlamies iestrādāt uh, elektronu sistēmu, pamatoties uz uh, apvārs 2020 paraugu, kas ir bijis veiksmīgs. Un tad mēs arī raugāmies, kā var procedūras harmonizēt nākošajai programmu izmantošanas stadijai. Tātad tas ir plašāks mērķis e, pārvaldībai un procedūru vienkāršošanai. Pārējām tagad pie maksājumu stādījas. Ko mēs esam vienkāršojuši šeit? Galvenot ir um, vienkāršoti izdevumi, kas tie ir tādi kopīgi izdevumi, uh, izdevumi par vienību un um, standarta izdevumi. Kāpēc ir nepieciešams stand, uh, vienkāršot izdevumu variantu? Tāpēc, ka tas uh, pievērš uzmanību rezultātiem, tas nodrošina elastību un samazināja administrīvos loku. Tas ir ļoti nopietnas. Uh, jauninājums, tā mainās kultūra komisija, un nav nekāda noteikuma saskaņā ar kuru uh, pārbaudītiem būs jāsaka, vai nu man jāfokusējas uz rezultātiem, vai arī uz uh, vienkāršotajiem izdevumiem. Viņam vienmēr, bet es nevaru paskaidrot, kāpēc. Viņam vienmēr būs jāsniedz pamatojums. Tagad paraugāmies detalizētāk. Šodien mm, mums ir galvenokārt uh, tāda pieeja, ka mēs raugāmies, eh, kāda ir izmaksu elementi rīcībai. Piemēram, mēs skatāmies, cik izmaksā eh, personāls, tā apmācības, kad ir jaunie uzņēmēji. Un tad mēs skatāmies, kā tas reāli vainagojas panākumiem. Ko tas nozīmē, ka tiek apmācīti jaunie uzņēmēji? Tad mēs sasaistām šīs standarta summas ar eh, veselām apmācību izmaksām. Tā tā ir atšķirīga pieeja. Mēs neraugāmies uz ieguldījumu, bet uz rezultātu, un tad ir eh, standarta summa, kas attiec uz visu rīcību. Tālāk mm, vienkāršošana. Šodien visai komisijai ir eh, jāapstiprina vienkāršā procedūra, tas aizņem divus mēnešus, turpmāk to darīs eh, piešķīrējs Un tālāk mums ir problēma ar eh, vienkāršotiem izdevumu variantiem, jo mums nebija statistisku vēsturisku datu, un tāpēc uh, to sistēmu nevar izmantot nākotnē. Tādos gadījumos, kad nav pieejama statistikas vēsturis dati, tad mēs piedāvājam izmantot ekspertu atzinumu. Šis noteikums ļaus vēl vien mums piemērot uh, vienkāršotos. Uh, izdevuma variantus tādos gadījumos. Tālākais elements, kas ir ļoti svarīgs, vienkāršo izdevumu variantu aptvērums. Šodien tie atvers tikai uz konkrētu programmu. Nākotnē mēs piedāvājam, ka tie būtu spēkā uz rīcības tipu, neatkarīgi no konkrētās problēmas, un tas ir būtisks vienkāršojums labumguvējiem. Šodien, piemēram, Eh, transporta izdevumi, eh, vienības izdevumi par vienību un transportu jomā ceļojot eh, Eiropas Savienībā, tad ir attiecinām tikai uz konkrētu projektu, bet turpmāk tas būs standarts. Tas tiešām uzlabojums labam guviem. Paskatīsimies uz citām mm, formām maksājumu stadijā. Tātad ir uh, atmaksas iespējas, kas nepamatojas uz izmaksām, bet uz rezultātiem, un līdz ar to maksājums tad būs par konkrētu rezultātu. Nevienmēr ir iespējams, mēs to ļoti labi saprotam. Tas vienmēr nav iespējams, tas tikai dažu rīcību gadījumā piemēri. Pirmais piemērs rīcība, kas veido iniciatīvas, nevis kompensē labam guvējs. Piemēram, jums ne tikai dos, eh, eh, ražotājs eh, ne tikai saņems grantu, piemēram, vīna ražošanai, bet šis grants tiek sastaistīts arī ar to faktu, ka viņš rado vīnu, rada, ražo vīnu jaunā veidā. Tas tad jaun ļauj apvienot divus mērķus - labu finansējumu izmantojumu un enerģijas atjaunīgo izmantošanu. Un tad otrais piemērs, ka, piemēram, tiek izpildīts ties, eh, tiesību aktu prasības, tas te ir AMIF eh, sakarā, tātad eh, patvērumu migrācijas un integrācijas fonda eh, finansējumu iegūšanā, ka tiek eh, maksāts par vienu bēgli, kas tiek pārvietots. Un ir eh, tiesība aktos konkrēti noteikti šī summa par šādu pārvietotu cilvēku. Vēl viens elements, kas ir svarīgs, varbūt tādā simboliskā veidā, un tomēr tas ir svarīgi komunicējot ar pilsoņiem, mēs vēlamies iesaistīt pilsoņus Eiropas Savienības budžeta īstenošanu visos līmeņos, tiešajā, netiešajā un dalītāja pārvaldības formā. Un te jāņem vērā pilsoņu viedoklis par to, ko viņi tieši vēlas, uz ko viņi vēlas tērēt ES finansēm, ņemot vērā infrastruktūru, vai viņi vēlas uh, jauns pērdārzus vai kādu jaunu skvēru Un tā tad tiks uzdot viņiem jautājumu. Tas ir ļoti svarīgi, ko mēs piedāvājam pilsoņiem brīvprātīgo darbu jomā, jo gadu gaidā nevalstiskās organizācijas sūdzējušās par to, ka brīvprātīgais darbs netiek ņemts vērā, tad mēs apņemies to turpmāk ņemt vērā šādi. Mēs nesodīsim nevalstisko organizāciju, tāpēc, ka tā izmanto brīvprātīgo darbu, bet no otras puses brīvprātīgais darbs nekad netiks kompensēts, un mēs to piedāvājam piemērot konkrētos eh, piemēros, tad var vieglāk saprast. Piemēram, NVO darbojas nediskriminēšanas eh, jomā. Tātad izmaksas ir 150 no tā eh, sēdz um, brīvprātīgie un tad ir 20 par uh, aprīkojumu un 30 par personālu. Tātad līdzfinansēšanas uh, likme ir 80%. Un uh, tad uh, mēs viņiem apmaksātu 50, tāpēc, ka finansējums ir saistīts ar reālajiem izdevumiem, kas labam guvējiem ir bijuši. Tad šajā gadē tas nozīmē, ka tiek sektas visas viņa izmaksas, bet, protams, par brīvprātīgo darbu viņiem netiek maksāts. Nu, katrā ziņā mēs tomēr vairs nediskriminējam nevalstiskās organizācijas, kas izmanto brīvprātīgo darbu. Un šo soli augstvērtē pilsoniskā sabiedrība. Un tad uh, atsakāmies no, ne, no principa, ka nav. Um, ieguvuma. Ir skaidrs zināms, ka e, nekad netiks apmaksāts, kas vairāk kā tikai attiecināmās izmaksas. Tādi ir noteikumi e, Eiropas Savienības finansējumu saņemšanai. Šodien patiesībā projekti, kas uh, gūst ienākums, vairs netiek finansēti ar grantiem, bet tie tiek pārlikt uz finanšu instrumentiem. Tad mēs arvien ierobežojam grantus uh, uz tām jomām, kur nav ienākumi. Un vienīgais veids, kā šādu darbību finansēt, ir granti, tad, kad projekts uh, rada ienākums, tad mēs to pārliekam uz citu sadaļu, ņemot varā ES budžeta ierobežojumu. Paskatīsimies, kā tas reāli ietekmē, jo tur tā ir noteikumi par to, ka nav jābūt ienākumiem. Radušies daudz jautājumu. Ir vairāki soļi, kas mums šodien jāspēr, lai mēs aprēķinātu ka ir šis princips, ka nav ienākuma grānta gadījuma. Tātad mums ir jādefinē attiecinamās izmaksas, mums ir jāizmanto līdzfinansēšanas likme un arī attiecinamās izmaksas, tad mums ir jāpārbauda, ka ir vairāk attiecināmo izmaksu un tad mums ir jāatskait no tā prorata. Un tad ir galīgā summa no nu, tas ir ļoti sarežģīts process, ilgstošs, un nākotnē mēs esam paredzējuši svītrot šo, šos punktus no 4 līdz 7, tātad apstājamies pie 3. punkta. Tas varētu ietekmēt izdevums, te mums ir konkrēti piemēri. Es aicinu jūs paskatīties uz šo slaidu, jo ekrāns tiešām ir mazs. Bet šis piemērs liecina par to, ka Mums ir ne, nedaudz lielāks uh, es finansējuma apjoms, un mēs ievērām samazinām administratīvo slogu es administrācijai un labam guvējiem. Tad mēs tiešām uzskatām, ka ar to problēmu nebūtu, jo tas ievērām neietekmēs budžetu no otras puses. Projekti, kas rada ienākums, jebkurā gadījumā tiek pārlikt uz finanšu instrumentiem. Vēl viens cits mūsu priekšlikums svarīgs Uh, princips ir vienotā audita princips. Tas ir saistīts ar to ideju, ka mēs paļaujamies uz uh, citu sniegto izvērtējumu, paļaujamies uz citiem donoriem. Tas ir uh, izšķirošs princips. Mēs esam apmeklējuši trešās valstis, kur NVO ir sūdzējušās par administrīvo slogu, kas gūs uz viņu pleciem, izmantojoties finansējumu. Tātad mēs aicinām harmonizēt šo ziņošanu līdztekus ar citiem donāriem, tātad paļautos uz vienoto izvērtējumu. Tas attiec uz finanšu ietvaru partnerības vienošanos, vienošanās gadījumā, tas attiec uz ANO un valsts, Pasaules banku. Konkrēts piemērs. Šodien, kad mēs atbalstām deleģējam, es finansējumu starptautiskām organizācijām, tā, kas darbojas uz vietas. Tātad šīs starptautiskā organizācijas sniedz līdzekļus NVO, lai nu, tā to izmantotu. Tad mums ir e, vairāki auditi attiecībā uz to pašu rīcību no Eiropas Savienības, no starptautiskās organizācijas, no citiem auditoriem, no ārējā auditora un no Eiropas e, revīzijas palāca. Un tad beigās varbūt tā, ka pieci auditi pārbauda to pašu darbību, un tas ir reāls piemērs. Un mēs piedāvājam savstarpēji paļauties uz to auditu, kas ir gatavots starptautiskajai organizācijai, jo būtībā tas atbilst starptautiski pieņemtajiem standartiem un izmantos un attieksies arī uz ES finansējumu izmantošanu, un tad varēs izvērtēt, ka šis finansējums ir atbilstoši izmantots. Protams, ja ir kaut kāds pamats, domāt, uzskatīt, ka līdzekļi nav atbilstoši izmantot, tad mēs uh, iztenosim auditu paši no savas puses. Mēs neatsakamies no audita pilnīgi, bet mēs vienkārši uh, paredzam iespēju izmantot citus auditus, ja tie ir atbilstoši veikti. Paldies. Think, um... Es domāju, ka droši vien tas noslēdz man pirmo daļu uh, vispārējo turpinājumā. Paldies. Lielas paldies par šo ļoti skaidro prezentāciju. Ja mēs runājam par regulas grozīšanu, tad tas tomēr ir svarīgs uzdevums un jāmazina pēc iespējas administratīvais sloks un birokrātija. Tagad uh, mūsu referente būs pirmā, kas uzstāsies. Lūdzu. Paldies! Un nu, paldies uh, runātājiem. Runa ir tiešām par uh, ļoti sarežģītu budžeta regulas grozīšanu un, uh, godīgi sakot, uh, dzīvē neko tam līdzīgu neesmu redzējis kopš 2005. gada manā referentes eh, karjerā. Līdz ar to man ļoti nepatīk laikspiediens, jo teksti ir jāgroza, laika mums nav, lai šos grozījumus izanalizētu. Tas nav kārtībā, tā nav laba procedūra. Es eh, esmu gatava piebremzēt visu šo procesu, jo lietas tiešām ir ļoti sarežģītas. Uh, Mēs te runājam par 780 eh, lapām, tik daudz, tik eh, garš ir šis priekšlikums. Nu, visu, visas brīvdienas, jau uz jaungadu un Ziemassvētkus esmu pavadījusi ar šo lasāmvielu, un man tiešām eh, nepatīk, ka budžeta kārtība saplūst ar piemērošanas kārtību. Un īstenībā piemērošanas noteikumi sniedzas pārāk tālu un sāk pat interpretēt likumdošanu, kas eh, ir ļoti problemātiski. Tagad mums ir šie piemērošanas noteikumi, eh, ko esam te uzņēmuši, it kā lai aizpildītu šo likumdošanas robu, eh, bet daļa no tās šeit vispār neparādās. Daļas piedar pie rindkopam, kur tas tiek pārcelts no jauna, līdz ar to tur rodas kaut kas pavisam cits rezultātā un maina arī budžeta kārtību. Es uh, atgādinu, mums nav jaunie teksti šeit uz galda, mums ir vecie teksti, eh, salikti eh, kopā no jauna, bet mums ir arī jauni noteikumi par sponsorēšanu, sponsorēšanas aktivitātēm. Uh, Mm, kas ir kaut kas jauns. Un, tu, godīgi sakot, mm, mums jau jāpajautā, vai mēs to vēlamies, jo nevar atrast avotus, nevar saprast, eh, kāpēc eh, tas tiek pielikts vai uh, eh, sajaukts kopā. Godīgi sakot, tas izskatās kā viens milzīgs puzls, un uh, man grūti te vispār kaut ko iesākt ar to. Es te mēģināju to salikt, un tad atkal. Uh, sadalīt pa daļām, bet, nu, godīgi sakot, es iestājos par vienotiem noteikumiem. Jo tagad visi šie pretstati un pretrunas iekšējās noteikumos eh, apgrūtina dzīvi visiem, arī komisijai. Bet tagad eh, jākonstatē, ka vienoto noteikumu mums nav. Es redzu, ka daži teksti no piemērošanas noteikumiem ir izņemti un mm, tiem jāparādās vadlīnijās, kuru mums joprojām nav. Tad līdz ar to mums uh, ir tikai daļais pārskats par to, kas mums vispār ir, un tas man arī nepatīk. Un, turklāt eh, vadlīnijas pēc būtības nav saistošas. Jā, vēlamies lietas vienkāršot arī desmitēs iestādēm, eh, kam jāpiemēro šis budžeta reglaments līdzīgi eh, visiem pārējiem. Mums jāuzstāj uz skaidru dokumentu, skaidru tekstu. Uh, nevar strādāt ar desmit dažādām instrukcijām, jo runa ir arī par budžetu kaut kas, kas ir ļoti svarīgs. Tā tad uh, vienotie noteikumi, par to ir runa, un tas ir garš un sāpīgs stāsts. Mums ir arī sektorāls uh, regulas, un, godīgi sakot, arī tās mums nav izdevies uh, integrēt budžeta noteikumos. Uh, gludi un e, bez problēmām. Un pie tā būs daudz vēl jāstrādā. Līdz ar to vēlas norādīt, e, ka tas vēl ir sīkāk jāanalizē. Bet nu jau piecus gadus šīs diskusijas turpinās. Un es saprotu, ka komisija nu, kā, vēlas virzīties uz priekšu, bet uh, Sāksim ar definīcijām. Tās ir nepilnīgas, te vēl daudz kas jādara. Tās ir pretrunā citiem komisijas dokumentiem, teiksim, jau nodarbinātas prakses, contemplējability, uh, intent, vis, visas šīs lietas um, netiek pienācīgi definētas. Turklāt um, mēs te visi vēlamies labu rezultātu. Bet šī orientācija uz rezultātu mums neko daudz nedod mēs to nevaram īstenot. Mēs to varam izteikt, varbūt tā kaut kur arī varbūt parādās, bet uh, rezultāts kā tāds, uh, to es neredzu. Tā tad uh, šī orientācija uz rezultātu, nu, tad vispār vajadzētu sākumā parunāt par rezultātu, par tās augto output, ko mēs ar to saprotam, un uh, tikai tad, attiecīgi pielāgojot grozījumu priekšlikumus, nu, tad var vēlreiz par to diskutēt. Uh, par eh, parlamentārajām tiesībām. Tas mums ir svarīgi, eh, attiecībā uz carry overs, eh, šiem transferiem. Komisija šeit sev piešķir vairāk tiesību. Es it kā arī neesmu pret to visu, un šķiet, ka tur viss ir taisnīgi, bet, teiksim, ēku politika Tur ir iespēja visos ēku projektos administratīvās izmaksas ņemt vērā, izējot no gada principu. Nu, mēs šeit budžeta gadu uh, negribējām aizskart. Šobrīd izskatās, ka rezultātā mums būs vairāk izdevumu. Jāparedz arī ģenerāla pilnvara trastiem Eiropas Savienībā. Tas ir paredzēts šis noteiku, šajos noteikumos, bet vai mēs to vēlamies, jo trasts pēc būtības nozīmē, ka līdzekļu izlietojumu mēs nevaram kontrolēt. Un mums ir ļoti nepatīkama pieredze ar šo lietu. Te mums būtu vajadzīga atgriezniskā saita no jums, lai izlemtu, ko darīt. Un arī šeit budžeta vienotībai šim principam ir milzīga nozīme. Tad par auditu, vienoto auditu. Es esmu par to. Bet uh, tur, kur Eiropas Savienība ir pamatdonors, mums ir vajadzīgi citi noteikumi. Ja esam pamatdonors, es uh, nevēlos. Uh, tagad pakļauties uh, kaut kādām ziņošanas prasībām no citu iestāžu pusēs. Pie ziņošanas rakstīts, mm, ka. Ziņojumi tiek iesniegti gan no mūsu puses, gan no uh, Eh, gan mums jāiesniedz eh, ziņojumi citām iestādēm, bet eh, parakstot šādus noteikumus, mēs ehm, pērkam kaķi maisā, jo mēs nezinām, ko viņi no mums pieprasīs rezultātā. Tad um, corporate sponsoring. Uh, te uh, vajadzētu vēl piestrādāt pie noteikumiem. Es redzu, tas, kas ir plānots netiešajā menedžmentā, arī pie pakalpojumu līmeņa vienošanās. Uh, Es eh, šeit eh, budžeta reglamentā eh, redzu nākamo eksternalizācijas pakāpi. Sāksies papildu eksternalizācija mums neredzot un nemanot. Vajadzētu padomāt, vai vēlamies, lai komisijai būtu šī uzraudzības padomas loma, vai tomēr mums jāvienojas, kam šie darbi ir jāpadara. Tad tieši pie uh, pakalpojumu līmeņa vienošanās un pie netiešā menedžmenta man ir jautājumi. Runājot par pakalpojumu līmeni, uh, pat komisijas ģenerāla direktorātiem šīs vienošanās uh, jāvar noslēgt ar aģentūrām vai iestādēm bez kolēģijas pies, pieslēgšanas, bet es ne, neesmu par to, jo, ja jau komisija nedara vairs noteiktas lietas, tad es vēlos redzēt kolēģijas lēmumu, nevis vienkārši ģenerāla direktorāta lēmumu, kurš vēlas samazināt personāla izmaksas un uh, kaut ko izvēlas nedarīt. Uh, manā fantāzijā te rodas daudz iespēju, un uh, tagad jautājums ir, ko darīt ar šo administrāciju Eiropas līmenī, un vai tiešām tur pārredzēt tik lielu manvarētspēju, ka mēs vairs uh, neko nevarēsim kontrolēt. Pie uh, iepirkumiem. Eh, es mēģināju ieinteresēt tā eh, visu iekšējā tirgus komiteju, eh, jo viņam ir eksperta viedoklis, bet viņa nevēlas gatavot atzinumu par šo jautājumu, un ļoti žēl, ka tā ir, jo viņam tiešām ir šīs eksperta zināšanas. Daudzas lietas tagad pārliktas uz, uz pielikumiem, un uh, nepieciešamas juridiskas konsultācijas, ko darīt tālāk runāt par mm, izmaksu opcijām, vienkāršotām eh, izmaksu opcijām. Tas ir atstātas beneficāru ziņā, jo eh, viņi labāk izprot reālas izmaksas. Un tas vēlas norādīt, ka arī šeit ir dažas pretrunas. Eh, tad, tas, kas patiešām uzņemas atbildību un pāraksta dokumentu, tam, tam tiešām ir šī atbildība uz pleciem. Bet tāpat laikā teikt, ka viņam ir arī e, visas brīvības e, atvieglot nosacījumus beneficāriem, tas tā nedarbosies. Ja atbildība tiešām ir simtprocentīgi uz e, šī cilvēka pleciem, jo droši vien jau mēs visi tīri intu, intuitīvi saprotam, ka šie cilvēki tad mēģinās, mēģinās no šīs atbildības tā nedaudz izvairīties. Uh, vai vismaz uh, garantēt savu drošību šajā situācijā. Tā kā, var sakot, es uh, nebūt, negribēju sākumā iesniegt tik daudz grozījumu priekšlikumu un domāju, ka varbūt jau tomēr kaut kā sanāks, bet tagad es redzu, ka nesanāks viss. Es esmu par vienkāršošanu, bet dažas lietas te tiek vienkārši tā paušāli izsvītrotas, kaut arī šiem lietām ir labs pamatojums. Un uh, tās ir visai noderīgas. To var, protams, darīt, bet vai tās atmaksāsies? Un, nu, mēs ar uh, kolēģi Ešvedu vēl ar to runāsim. Nu, jau 20 panti ir izdiskutēti, tas turpinājās divi ar pus stundas bet uh, mums kopumā ir 245 panti, kuros visos ir grozījumi, tā kā Varat iedomāties, eh, šobrīd izskatās, ka laika mums nepietiks. Man interesē, kā noritēs diskusijas padomē, bet uh, eh, te rodas milzīgas problēmas, vajadzētu runāt arī ar budžeta komiteju, jo budžeta komitejas kompetences te arī ir uz likmes. Līdz ar to mm, pirmais iespējas, nu, dalītas jūtas. Protams, var mēģināt skatīt tālāk, šo tekstu, bet ne viss, eh, kas tiek, it kā tiek vienkāršots, manuprāt, eh, tā arī jāuztver. Paldies, eh, Graslis kundze. Jā, es redzu, ka jūsu Ziemassvētki un jaungada svinēšana tiešām izdevusies šogad. Lieliski apsveicu. Un jā, paldies par jūsu ļoti realistisko uztveri un prezentāciju. Tagad es Šverskungs. Paldies priekšsēdātājiem. Man jāatgriežas pie pirmās daļas šajā ziņojumā, bet sākumā trīs komentāri. Vispirms par vienkāršošanu. Vienkāršošana ir laba lieta. Un es piekrītu Ingai Greslī, līdzi referentei Es biju referents arī iepriekšējā mandātā, eh, kad runa bija par kalpai vienkāršošanu, un esmu pārliecināts, ka pakalpam saņēmējiem vienkāršošana ir svarīga, tā atvieglo piekļuvi finansējumam, eh, tā ir ļoti svarīga arī administratīvajā līmenī, specifiskāk tā samazina uh, kļūdu skaitu, un um, tas ir ļoti svarīgi. Tā kā man prieks par Valborga kunga teikto par kultūras uh, uh, paradigmu, uh, kas arī nāk roku rokā ar vienkāršošanu. Bet tad uh, par mūsu politiku attiecībā uz uh, budžeta plānošanu. Es uh, saprotu, ka orientācija uz labāku sniegumu ļauj labāk izlietot resursus, un uh, snieguma indikātori ļoti palīdz. Tātad performance budgeting šī koncepcija ir svarīga, bet um, te gan rodas iekšējā pretruna starp šiem snieguma indikātoriem un uh, budžeta procedūru vienkāršošanu. Un man šķiet, ka par to ir jārunā detalizētāk. Nu, mums jāsaprot, ko mēs vēlamies sasniegt attiecībā uz šo performance-based budgeting un kā to savienot ar vienkāršošanu. Man šķiet, ka mēs par zemu vērtējam uh, to sarežģītību, kas ar to visu saistīta. Un uh, kā Greslis kundze teica, un es viņai piekrītu, jo es savus Ziemassvētkus nepavadīju lasot šos grozījumus, bet es viņai labprāt ticu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Eh, daudzām komitejām jāsadarbojas, lai pabeigtu šos darbus saulaicīgi. Par prezentāciju. Vispirms eh, paldies Oliveram Volbergam un eh, viņa kolēģiem par sadarbību un palīdzību, ko viņi mums ir piedāvājuši. Uh, Par šo pirmo daļu. Vispirms paldies par šo bezpēļņas principu. Varbūt komisija var izskaidrot, eh, kāpēc tas tiek ieviests, jo noteikti dažiem kolēģiem būs šaubas un mums būs vajadzīgi precizējumi šajā frontē. Par vienoto auditu un attiecīgo schēmu es to principā atbalstu, bet šeit rodas jautājumi proti, kurš pārbaudīs, vai pastāv ekvivalence uh, regulā un uh, kurš uh, arī veiks šo auditu un būs par to atbildīgs. Um, tad, um, mūs interesē arī vienkāršot tās izmaksu opcijas un samazināts laiks kas tur paredzēts. Mūs interesē, kurš pieņems lēmumus un uh, kurš tiks uzskatīts par ekspertu. Tad uh, otrajā slaidā jūs pieminējat fiziskās personas, um, kas tad, kurš tad neskaitītos uh, fiziskā persona tieši šajā kontekstā. Tas viss pagaidām. Paldies! Merci, monsieur Ashfords. La parole. Paldies, Ashford kungs, un tagad Suliņa kundze. Hvala za besedo, predsedujoči. E, toplo pozdravljam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēl, vēlos atzinīgi vērtēt šo komisijas priekšlikumu, kas ļaus elastīgāk pārvaldīt budžetu un vienkāršos e, dzīvi Eiropas fonda līdzekļu saņēmējiem līdzšinējais regulējums bija saistīts ar daudzām problēmām. Tad, kad eh, tika pirms četriem gadiem apstiprināta šī daudzgada finanšu schēma, nebija tādas problēmas ar migrāciju, terorismu. Un tas skār, principā, kāds 3% no mūsu iedzīvotājiem. Lielākās bažas mūsu iedzīvotājiem bija par bezdarbu. 45% eiropiešu Eiropas Savienības būtiskāko problēmu min migrāciju. Otrā vieta - terorisms, ko kā problēmu norādīja aptuveni 30% Eiropas iedzīvotāju saskaņā ar barometru pētījumu. Mums ir jārīkojas nekavējoties un tas uzlabos cilvēku uzticēšanos Eiropas Savienībai, kā mēs visi zinām. E, šī uzticēšanās ir zudusi, un tas ir liels iegūms populistiem. Slovenijā ir teiciens, tas, kurš dod ātri, dod divreiz, un budžeta pārvaldībā tas ir īpaši svarīgi. Manuprāt, e, noteikumu vienkāršošana attiecībā uz Eiropas fondu līdzekļiem ir ļoti labs priešlikums. Tiekoties ar saviem vēlētājiem, es dzirdu jautājums, kāpēc procedūras Eiropas līdzekļu saņemšanai ir tik sarežģītas. Daži pat tic, ka ir sazvērestības teorijas šajā jomā ka procedūras ir speciāli uztaisīts tik sarežģīts, lai iedzīvotāji nemaz nevarētu tikt pie šiem līdzekļiem, jo Eiropas Savienība nemaz nevēlas, lai viņi saņemtu šos līdzekļus. Tāpēc vienkāršošana ir ļoti svarīga. Tam mēs visam piekrītam. Tomēr ir jābūt ļoti piesardzīgiem, vienkāršojot, lai procedūras joprojām būtu caurskatāmas un efektīvas, ko abi referenti jau pieminēja. Pagājušā gadā tika panākt vienošanās starp trim iestādēm, ka likumdošanai šajā jomā ir jābūt labākajai. Jā, mēs nevēlamies papildu administratīvo slogu, mēs vēlamies, lai likumdošana ir praktiska un viegli īstenojama. Uzskatu, ka šis priekšlikums ir labs solis pareizajā virzienā, jo mēs runājam par vienkāršošanu un harmonizēšanu. Tomēr mums priekšā vēl ir liels darba apjoms, ja vēlamies pāriet uz tādu pārvaldību, kas balstās uz rezultātiem. Kas attiecas uz vienoto revīziju un paļaušanos uz citu iestāžu veiktām revīzijām, vēlos noskaidrot, kā mēs varam būtu pārliecināti, ka starptautisko iestāžu veiktās revīzijas atbilst augstajiem standartiem. Merci. Paldies. Saromā, kungs, lūdzu. Thank you, Mr. President. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties komisijai par viņu ļoti ambiciozo priekšlikumu. piekrītu referentei Greslas kundzei, ka, lai ko mēs arī darītu attiecībā uz pieeja, kas balstās uz rezultātiem, tam ir jācaurvī viss, jo savādāk nav jēga to darīt vispār. Jo tad šī, šis lielais pasākums tikai vēl vairāk sarežģīs lietas. Ja mēs virspusēji ar kā ielāps, kā uzlīmes, mēģināsim šur un tur to darīt, kaut kādas daļas pārvērst par tādām, kas balstās uz rezultātiem. Bet ir vēl viena lieta, ko es vēlos atgādināt komisijai konkrēti. Eiropas parlaments 2015. gadā ar ļoti lielu vairākumu apstiprināja plenārsesijas balsojumā koncepciju, kas nosaka um, uz rezultātiem vērst pieejas attiecināšanu arī uz kontrolēm. Tam ir jābūt arī kontrolēs. Es tad, protams, saprotu, ka tas ir sarežģīti, tīpaši lauksaimniecībā. Es nedomāju, ka kādam ir tikai kvantitīvi uh, jāvērtē lauksaimnieku produkcijas apjoms tirgū. Tomēr es tomēr sagaidu, ka tā ideja, kas tika atbalstīta ar lielu vairākumu, respektīvi, ka tajās dalību valstīs, kur ir spēkā esošas sistēmas, kas strādā, lai tās tiktu ņemtas vērā attiecībā uz to, kādā veidā kontrolas ir veicamas. Tas ir ļoti svarīgs jautājums man. Bet savādāk man ir referentiem. Te, kā jau Džedāji zvaigžņu karos saka, lai spēks ir ar jums. Labi, sapratu tagad Prinska kungs lūdzu. Thank you, Chair. Paldies. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Tāpēc uzreiz ķeršos pie tiem jautājumiem, kas, manuprāt, būtu uzskatām par prioritāriem. Pirmais saistīts ar to, ko arī Gresls kundze pieminēja. Tas izriet no paskaidrojušā memoranda, respektīvi piemērošanas noteikumu būtisks sadaļas tiek pārlikts uz finanšu regulu, bet mazāk svarīgi elementi tiks integrēti ja vajadzīgs, un izvērtējot katru gadījumu komisijas iekšējos noteikumos vai vadlīnijās, kuras publiskos komisija. Tas ir pilnīgi mīklaini. Kurš lems to, kuras normas ir svarīgas un kuras nē, kas nonāks iekšējos noteikumos un kas nē, un kuros noteikumos. Tas ir absolūti nepieņemami. Bezpējas principu likvidēšana Es neatkārtošu visus jautājumus un iebildumus, kurus kolēģi jau minēja, bet jūsu slaidā bezpējas principu likvidēšana, jūs esat izsvītrojuši 4. un 5. soli, respektīvi e, to, ka ir tikai dažas, daži e, sa, saņemtās summas svarīgas kā var likvidēt eh, bezpējas principu, nemaz nezinot, vai ir peļņa vai nav peļņa. Tas ir principā pilnīgi bezjēdzīgi. Treškārt, vienoto noteikumu princips, lai veicinātu dažādu finanšu instrumentu apvienošanu, lai pieteiktos grantu piešķīrumu saņemšanai un papildinošo finanšu instrumentu uh, Ehm, līdzekļu saņemšanai vienotā atbalstā. Un tam ir sava jēga, jo noteikumi finanšu instrumentiem ir vairāk saska, saskaņoti, mazāk sarežģīti nekā piešķīrumi, bet kurā virzienā tad mēs vēlamies iet mazāk piešķīrumu, vairāk finanšu instrumentu? Jūs, atcīm redzot, tā plānojat, jo norādījāt to savos izteikumos. Uh, Bet eh, tas, manuprāt, eh, nav pats par sevi saprotams, ka eh, tas būtu veicams tieši šādā veidā, kā komisija to ir iedomājusies. Tālāk vēl ir jautājums par uh, trust fondiem. Tas paver pilnīgi jaunas iespējas un uh, veidus, kā finanšu līdzekļi tiek izmantoti. Jūs sakat, ka šie trusta fondi var tikt izveidoti arī iekšējām darbībām, un vienā pielikumā jūs norādat, ka, ka tos var izmantot arī enerģētikas jomā. kur ir atsevišķi noteikumi, atsevišķi banku konts bez uzraudzības šobrīd, kā to šobrīd paredz noteikumi, un ir tīpaši budžeta kontrola. Un pēdējā lieta, kas arī ir ļoti mulsinoša, par ko īsti komisija šeit runā - par īstenošanu vai pārvaldību. Jo savā prezentācijā jūs runājat par pārvaldību, bet eh, jaunajā tekstā no tā izvairās. Viņš nekur neparādās. Šajā regulā, spēkā esošajā regulā ir runa par dažādu veidu īstenošanu, tiešā, netiešā un kopīgā īstenošanu, bet šeit ir runa par tiešu pārvaldību, netiešu pārvaldību un kopīgu pārvaldību. Jaunajā ir netieša īstenošana, un teksts ir grozīts tādā veidā, kas norāda, ka komisija atkāpjas no saviem pienākumiem attiecībā uz budžeta izpildi un runā tikai neitrālos jēdzienos. Tātad runā par personām, kas īsteno Eiropas Savienības līdzekļus. Rodas iespējas, ka ir tāda attālināšanās no ļoti skaidri definētiem komisijas pienākumiem ka tā ir tiešā veidā iesaistīta fonda līdzekļu pārvaldīšanā. Lai īstenotu šo ļoti ambiciozo pasākumu, ir e, radušies milzīgs skaits neskaidrību, uz kuriem ir nepieciešams atbildēt, kā Gresls kundze jau norādīja. Laika grafiks, kas e, ir paredzēts e, tam, lai mēs ar to iepazītos, ir absolūti neatbilstošs. Es eh, piekrītu arī Sarvamā kunga eh, bailēm, ka mēs šeit radīsim monstru tā vietā, lai kaut ko atvieglotu. Paldies. Albrecht. Albrecht kungs. Jā, paldies, dažas piezīmes. Šis ir tas brīdis. Un parlaments it kā gaida Brexit sarunas un nekas nenotiek. Tad ir situācija, ka viss ir, visam ir jānotiek ātri, neatkarīgi no Brexit sarunām, un es nedomāju, nu, ka tas ir pareizi, jo sarunas var ietekmēt arī cits elements. Mums daudz kas ir darāms, un šim ir jābūt pabeigtam pirms jaunās DFS, jo tam ir jābalstās uz kaut ko skaidru un stabilu. Otrs elements. Ja Gresls kundzei tas ir sarežģīti, kas tad ar mums pārējiem? Es ne, nedomāju, ka šeit pietiks ar džedāju spēku, lai atrisinātu šo problēmu. Man angļu valoda nav pietiekami laba. Es nesapratu šo jēdzienu natural person, eh, kas tika izmantots uh, uh, eh, fiziska persona. Nu, varbūt tas ir kāds Briseles angļu valodas paveids. Bet nopietni runājot, man radās iespējas, ka šeit ir salikti kopā dažādi elementi. Daži ir ļoti taktiski, tehniski, un, un tur var atrisināt to debatēs, kā to labāk darīt. Citi ir ļoti politiski jautājumi, un tas arī skaidri izriet no prezentācijas. Piemēram, kopīga pārvaldība pret tiešu pārvaldību vai netiešu pārvaldību. Tur ir politiski jāizvēlas. Otrs elements - trust fondi. Ka, kā tur ar satelītiem, eh, galaksiju un tā tālāk. Tas tieši par to ir runa. Tas nav nodalīts. Vēl viens elements, kas ir ļoti interesants, ir kā saprast budžetu, kas balstās uz rezultātiem Līdz šim tas runa bija par indikatoriem. Vienlaicīgi mums ir problēma ar Eiropas pievienoto vērtību. Vai mēs varam uh, izdomāt indikātors, kas mērītu Eiropas pievienoto vērtības jautājums ekonomistiem? Vai tas ir kaut kas politisks, vai tomēr kaut kas, kas faktiski balstās uz indikatoriem? Tālāk. Uh, FC pret ESIF eh, struktūra fondu respektīvi. Paklausoties eh, dažādas komisijas pārstāvis, rodas iespējas, ka katrs runā kaut ko citu. Katrs, kurš nāk, saka, ka jā, šis ir tikai papildinošs. Citi saka, nē, nē, tur pil, pilnīgi nošķir šīs lietas. Ir, eh, citi saka, kopīgs atkal, nu, papildinošs. Nu, šeit īsti nav skaidrs struktūra fondi un e, FC, kā tas iet kopā? Kāda ir koncepcija? Kā mēs vēlamies to darīt? Es negribu dzīt stūrī komisijas pārstāvs, bet vakardien Regijas sanāksmē tiek sacīts, ka kohēzijas politikai nav nekā koprī, kopīga ar FC, bet, protams, tas ir papildinoši. Un labi, vai mēs varam no struktūra fondiem uz FC pārlikt līdzekļus? Jā, nu, ja, jūs, ja kāds grib, tad var. Uh, Ko tas nozīmē politiski? Ja kāds uh, grib, tad var. Tad vai tas ir tehnisks jautājums vai politisks? Kopsavilkumā. Tas ir ļoti interesants uh, variants. Es piekrītu Gresls kundzei, varbūt tā ir pirmā reize, ka ir tik būtisks, reāls pārmaiņas, nevis kaut kas mākslīgs. Mēs tiešām uh, nedrīkstam turpināt līdzinējās tradīcijas, ka tad, kad mēs vienkāršojam, mēs padaram tikai sarežģītāk visu. Bet šoreiz tas ir pozitīvi, tomēr tam ir nepieciešama padziļināta analīze un ļoti skaidrs eh, politisks lēmums no parlamenta, ko mēs vēlamies tur redzēt un pēc tam kādā veidā. Sajaucot tehnisko ar politisko, tas būs vienkārši bardaks un tad mēs nekad nepabeigsim darbu pie tā. Alors, dernier intervenant. Kā pēdējais uzstāsies Darana kungs, lūdzu. Jā, paldies. Pavisam īsi ierosināšu savu variantu atbildēt uz Albrehta kungu jautājumu, kur mēs ejam. Es šeit saužu to virzienu, kurā Eiropas komisija vēlas iet, eh, samazināt kontroles un ierobežot eh, parlamenta un padomes eh, uzraudzības un kontroles pilnvars kas no jebkuras birokrātijas viedokļa ir laba pieeja, bet no parlamenta deputāta viedokļa ir pilnīgi nepareiza pieeja. Un es aicinu kolēģus iebilst pret šādām ierosinātām tendencēm. Monsieur Ali. Ali Kungs, lūdzu. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Jā, paldies, godātie kolēģi. Manuprāt, eh, mēs šobrīd atrodamies īstā dokumentu jūrā. Par laimi referente ir Greslas kundze. Viņa tiešām saprot, par ko ir runa. Tagad pavisam konkrēti. Vakar eh, pēcpusdienā mēs dabūjām 250 lapspušu dokumentu un ir dīvaini sagaidīt, ka mēs uz šo rītu būsim visu jau detalizēti izpētījuši. Ir svarīgi vienkāršot lietas, bet prim, primāri jau tas ir politisks jautājums. Protams, ir jāpāriet no politikas uz pragmatisku pieeju. Mazāk noteikumu nozīmēs arī mazāk kļūdu. Tāpat laikā mēs e, nedrīkstam pieļaut, ka katrs tulkos noteikumus tā, kā viņiem tas labāk gribēsies. Uh, prezentācijā, kuru mēs eh, redzējām šodien, redzams eh, mēģinājums no komisijas puses eh, pārlikt savu atbildību uz dalību valstu pleciem. Arī citi kolēģi uz to norādīja, piemēram, attiecībā uz ceturto slaidu. Atbi atbildība par kontrolēm tiek uzlikta na nacionālām dalībvalstīm. Bet kā būs, ja nacionālā likumdošana ir pārāk restriktīva, tad eh, mēs atsimredzot eh, noslēdzam savu pieeju šai sistēmai. Un gala galā šo līdzekļu tērētāji būs dalību valstis. Un viņiem ir nepieciešams skaidrs politiskais signāls, ka tagad notiek pārmaiņas tā vietā, lai vienkārši uzliktu viņiem atbildību. Komisija uzliek atbildību dalību valstīm. Tāds man ir radies iespējas. Es nedomāju, ka kāds varēs man iebilst, ka tas nebūtu īstenojams. Ejam tālāk. Desmitais slaids prezentācijā. Tur man ir eh, kas nesaprotams kurš izvērtēs to, vai eksperti ir tādi, uz kuriem var paļauties eh, attiecībā uz atbalsta saņemšanu. Arī citi jautājumi paliek neatbildēti. Jā, šai priekšlikumā arī daudz kas pozitīvais, eh, laika ierobežojumu dēļ es to neizklāstīšu. Tālāk 13. slaids tur man nav skaidrs, kādā veidā ir plānots iesaistīt iedzīvotājus, vai mēs viņus padarām par līdzatbildīgiem, vai uzliekam viņiem daļu no atbildības, kā konkrēti tas notiks, kāda veida konsultācijas tās būs, vai runa ir par kādiem referendumiem vai par ko. Tā kā ir eh, pamata jautājumi, fundamentāli jautājumi, uz kuriem ir jārod atbildes. Un noslēgumā 19. slaids. Jā, pati pieeja man liekas laba, bet šeit mēs atkal saskaramies ar uzticamības jautājumu. Vērtējumam un lēmumiem attiecībā uz šiem vienotajiem, vienotajiem revīzijām uh, Tur atcīmredzot būs kāds saraksts ar pilnvarotām organizācijām, kuras drīkst veikt šādas revīzijas. Jo šīm organizācijām ir jāievēro vienoti noteikumi, tie, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Un arī citi kolēģi sacīja, kāda būs politiskā pieeja fondu pārvaldībai dalību valstīs uz kāda pamata šie e, fondi tiks e, pārvaldīti. Paldies! Bien. Labi. Nu, viegli tas viss nebūs, jo būtībā Eiropas Savienībā ir institūcija, kas piešķir naudu. Un kas vēlētos piešķirt naudu ar tādu garantiju, ka visi pamatprincipi tiek pilnīgi absolūti ievēroti ar uh, visām nepieciešamām kontrolēm, pārbaudēm, lai uh, mūsu sirdsapziņa netiktu kompromitēta. Un tāpēc mēs nosakām likt noteikums, noteikums, noteikums, un tad beigās mēs brīnāmies par to, ka ir nepieciešams tik daudz laika, lai pieņemtu lēmumu, ka tie, kas uh, piesakās uz Eiropas finansējumu, ir pilnīgi eh, bezcerīgā situācijā nonākuši. Santēra komisijas laikā tika šī gaisotne radīta, ka vajadzēja pilnīgi visu noteikt, lai mums neko nevarētu pārmest. Tagad mēs paši esam nonākuši pretrunā ar sevi. Tātad būs jābūt tālredzīgiem Taču pienāks brīdis, kad būs jāuzņemas risks, un tā tad jā, jāiziet no uzticēšanās principa citādi. Izējas nebūs. Es tā tad paļaujos uz fantastisku pieredzi, lielisku piedzīvojumu, ko mēs kopā piedzīvosim. Runājot par fiziskajām personām, kā es to kā Francijas pilsonis saprotu, ka būtībā Fiziskās personas ir pretstats juridiskam personam. Juridiskas personas ir mm, apvienības, uzņēmumi, sabiedrības. Nu, un te, piemēram, var runāt par uh, semināru, kurā tiek izskaidrots, kā budžets tiek piešķirts. Jo mums beigās vispār pazūd kontroli par to, kas notiek ārpus. Komisija vienmēr eh, grib izvērst savu kontroli vien vairāk, taču pienāks brīdis, ka būs jā, jāsaka stop, jo nav variantu ar šo pēcpusdienu. Mums būs seminārs par šiem jautājumiem. Es domāju, ka viss tas, kas šodien šeit izskanēja, ir stimuls. Uh, komisijas dienestiem, īpaši Valbrekungam, kurš te tagad tiek pārbaudīts. Viņš nāk ar vislabākiem nodomiem, viņš cer, ka viņš panāks progresu. Kā Greslis kundze, mēģināsim eh, te visu pārāk nesarežģīt. Tātad eh, jums, jūs vēl neizstāstiet par visiem saviem slaidiem jums akties pie atbildētas jautājumu. Paldies, priekšstādā, es domāju, ļoti vērtīgi komentāri, ka šeit izskanēja, un tiešām mums ir jānotur eh, diskusijas par eh, to, kur ir robeža starp kontrolēšanu, uzticēšanos, vienkāršošanu. Tātad ir galvenais atcerēties, ka mēs visi ietekmējam tiešo un netiešo pārvaldību, nevis dalīto pārvaldību, jo uh, šajā lietā programmas īstenošana tikai sāksies, un to mēs negribam izjaukt. Mēs nevaram risināt uh, dalīto pārvaldību, tāds nav mūsu mērķis, tātad nepārliekam atbildību dalību valstīm. Kad mēs uh, paņemam nost papildu ES uh, līmeņus, uh, tad mēs neesam paredzējuši harmonizēt kaut ko tur, kur mums nav tiesība. Uh, Daži referenti teica, ka mums jābūt ambiciozākam, izmaiņas nav tik tālējošas, bet mēs esam izvērsuši izmaiņas nākošajā vispār ietveram, jo mēs nevaram tagad ieviest izmaiņas. Mēs vienkārši saskaņojam mūsu ierosinājums ar galvenajiem priekšlikumiem finanšu regulā. Par galvenajām jomām sponsorēšanu mēs neierosinām kaut ko ekstraordināru, ārkārtēji. Tā ir parastā starptautiskā praksa un dalībvalstu praksa. Mums ir ļoti stingri noteikumi finanšu regulā. Mums jāievēro nediskriminēšana, proporcionāli, vienlīdzīga attieksme, caurskatāmība. Mums ir jāpārbauda, ka nav interešu konflikta, un mums ir arī sponsoru reģistrs. Mm, un es domāju, ka Tas ir pareizais mm, risinājums, ka tā mēs atbalstām nevis ar naudu, bet ar bet graudā. Es domāju, ir svarīgi to skatīt atbilstošā kontekstā. Runājot par ēkām, nekustamo īpašumu, arī šeit mēs neierosinām īpaši izmaiņas. Mēs vienkārši uzdodam pēc tam skaidru jautājumu, vai ir pareizi, ka komisija, no komisijas labāk ir eh, dabūt uh, aizņēmumu, nevis uh, atjaunot līdzekļus. Komisija var lūgt aizdevumu, bet nevar izmantot tos līdzekļus, kas viņa ir no savu ēku izīrēšanas. Tad tas nav pareizi, un šis jautājums mums jāspriež ar parlamentu, un ļoti strikta kontrola attiecībā uz pārdošanu, bet komisijas ēku politika uh, paprātāt izvirza padomi. Tātad mums ir viss kontrolas mehānismi. Tur runājot par vienotu auditu, protams, tas šī diena nenāk no zila gaisma, gaisa. Tas ir saistīts ar, anti, ar eh, pīlāru izvērtējumiem. Tā tad ir noteikumi, kurus piemērot cits organizācija. Pēc padziļinātām pārbaudēm mēs esam secinājuši, ka mēs varam paļauties uz šo organizāciju tikai tad, kad šāds secinājums ir veikts, tad mēs uh, paļaujamies uz tās veikto auditu, tātad ar, par katru organizāciju atsevišķi lēmums. Runājot par caurskatāmības reģistru, uh, otrajā savas prezentācijas daļā es parādīju, ka nav nekādi uh, eh, pret, Nav nekāda pretruna šeit. Tā varētu šis, bet tā nav. Runājot par īstenošanu, mēs piemērojam lī, līguma prasības. Komisija īsteno budžetu, un te mēs izmantojam deleģētās pārvaldības noteikums, bet mūsu partneri to pārprot, jo viņi jūtas tādā kā zemākā uh, pozīcijām. Mēs to iznēm ar, ar vairākiem partneriem. Tā tad nav nekāds solis atpakaļ no komisijas pustā ar vienu uzņem savu atbildību. Un tā, tā, tā, tā, jums lūdzu apstiprināt budžetu. Runājot par apspriešanos ar uh, iedzīvotājiem, tas tiks darīts vienkārši apspriešanos, nekāds referendums. Vienkārši uzdosim jautājumu viņiem, kas viņiem ir prioritāte, un uh, tā būs vai nu atbilstošā iestāde dalībvalstīs vai komisija vai partneri, kas iesaistīt šai projektē. Un tad viņi, kas uzdos šo jautājumu, tad ņems vērā viņu sacīto. Un tad mēs paļaujamies uz uh, trust finansēm attiecībā uz ziņošanu. Un es tagad atsāku savu prezentāciju, man vairs nav daudz laika. Bet visu laiku visumā vēstīju, uh, referenta vēstījums bija tāds, ka dažkārt grūti ir izsekot man sacītiem. Mēs sagatavosim pantu pa pantam izmaiņas, redzams, kādas tās ir. Un tagad varu sacīt, ka svarīgākie ja noteikumi jau ir iestrādāti, mazāk svarīgākie ja ir atstāti kā komisijas vadlīnijas bet tad tie parādīsies iekšējos noteikumos, tie tad komisijām būs obligāti. Līdz ar to viss, visi operatīvie izdevumi šādi tiks sēgti. Un mēs paļaujamies, ka arī citas uh, institūcijas pieņem šādas noteikumus saviem operatīviem izdevumiem. Mēs skatīsim katru sadaļu atsevišķi, jo tas ir vienīgais veids, kā uh, sniegt konkrētu atbildi uz referentu bažām. Paldies, turpin priekšstādātais. Tagad pārējām pie jūsu izklāstu otrās daļas. Tātad, um, godātie šīs komitejas deputāti jau ir uzdevuši jautājumus par to, tātad ir nepieciešams panākt labāks sadarbs spējas tam dažādiem finansēšanas instrumentiem. Šeit mums ir struktūra fonda, finanšu instrumenti, mums ir DSI. un nav vienmēr viegli tos visus saskaņot, un mums šī kombinēšana ir jāatvieglo, jo to sagaida tirgus, un tā mēs arī visefektīvāk varam izmantot savus ierobežotos līdzekļus. Kā mēs ierosinām to darīt? Izmantojot pēc iespējas vairāk vienā, vienotos noteikumus vai arī saskaņotos noteikumus. Un tā es atbildu uz Alprešta kunga bažām. Tad paskatīsimies konkrētiem piemēriem. Varbūt tad uh, jums būs skaidrāks iespa, ieskats par mūsu piedāvājumu. Tvaid mēs e, kombinējam finanšu instrumentus un grantu, un tad skaidrs, ka mēs izmantojam finanšu instrumentu noteikums. Kāpēc? Tāpēc, ka grantu noteikumi ir piemeklēt cilvēkiem, kurus jūs patiesībā padziļināt nezinām, bet uh, padziļinātā uh, tiešajā pārvaldībā jūs ļoti labi pazīstat savu partneri, līdz ar to Jums nav vajadzīgi tādi padziļināti noteikumi. Kad mēs kombinējam EFSI un ESIF, tas ir svarīgs rādītājs. Mēs aicinām modificēt noteikums, lai varētu tos kombinēt ar ESIF. Tātad tie ar vienu ir struktūra fonda noteikumi, taču tie ir saskaņojumi ar EFSI. Un šī kombinācija ir iespējama. Katrā ziņā mēs varam teikt, ka mums ir saskaņots noteikumu kopums vai ir vienotais noteikumu kopums. Taču nav iespējams, kad mēs runājam par ESIF fondiem, kad mēs sacītu, ka tie nav dalībvalstu fondi, jo patiesībā dalībvalsts ar vien par tiem ir atbildīgs. Tātad EIBF pašu resursi, e FC ieguldījumu un ESI fondi. Uh, Līdz šim tas nav iespējams, jau jums ir jāpiemēro trīs dažādi noteikumi, tātad jums jāsniedz pieteikums Eiropas investīcija baigā EFSI un ESI. Nākotnē mēs esam to paredzējuši tā, ka mēs atkal esam modificējuši ESI fondus tā, lai mēs esam, tā, ka mēs esam atteikušies no kādām programmām, eh, problēmām, kas liek šķēršus. Uh, un tā esam izveidojuši saskaņotus noteikumu kopums. Tie nav tādi vienotie noteikumi, jo ar vienu dalībvalsts ir atbildīgs par finansēm izmantošanu, bet CPR tādi noteikumi dalībvalstīm tiek saskaņoti šī priekšlikuma otrajā daļā ar EFSI, lai šis ieguldījums būtu iespējams. Tagad pāriesim pie elastības. Elastība bija galvenās problēma jautājums. Jūs zināt, eh, par to uztraucās visas iesaistītās puses. Mēs esam arī šeit vairākus priešlikumus iesnieguši ātrāki maksājumi Eiropas solidaritātes un globalizācijas pielāgošanas fondam, Eiropas trust fondu piešķiršana. Pie tā vēl atgriezīšos un vairāk priekšlikumiem, par kuriem pēcpusdien vairāk runāsim, lai vienotā ietvarā, nepārprotamā vienādā atbildības ietvarā būtu visas rīcības saistībā ar budžeta garantiem, finanšu instrumentiem un daudzpusējo finanšu atbalstu. Tātad tā ir tāda mūsu jaunā tēma. Paskatīsimies uz elastību. Viens priekšlikums, ko esam iesnieguši Tur ir daudz komentāru parāds. Iespēja dalību valstīm, kas redz, kam ir grūtība īstenot savu struktūru formu nacionālo aploksni, pārlikt šos finansējums, nosūtīt, eh, pārskaitīt uz komisijai, un tie tad tiks pārlikt no dalītās pārvaldības uz tiešo pārvaldību, un tas tiks darīts tikai tad, ja dalībās pieņem tādu lēmumu. Un tad, ja būs iespējams tos piemērot, tad tad uh, finansējums tiks uh, piešķirts uh, šīs konkrētas dalībvalsts teritorijā sošiem projektiem. Piemēram, nacionālajā programmā ir paredzēts nevalst um, ehm, mazavidiem uzņēmumiem finansējums. Šī programma nevirzās priekš, dalībvalsts zina, ka ir projekti, kam nepieciešams finansējums, piemēram, kosme, ietvaros mazajiem uzņēmumiem tas dalībvalsts teritoriju. Un tā vietā, lai zaudētu līdzekļus, dalībvalsts varētu šo finansējumu pārskaitīt komisijai, un tad komisija izmantos šo finansējumu kosme ietvaros, lai palīdzētu mazavidiem uzņēmumiem šīs dalībvalsts teritorijā. Tā, tā vislabāk tiek izmantots finansējums, un izvairāmies no uh, finansējuma neizmantošanas dalībvalstī. Runājot par elastību ātrāk IUSF un um, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda uh, iedarbināšanu. Tātad tas ir uh, otrais budžeta grozījums, tas prasa daudz laika. Mēs piedāvājam to vienkāršot Tad, ja jūs piešķiet atļauju fondu izmantošanai, tad jūs ļaujiet arī komisijai veikt autonomu pārskaitījumu, jo tā jūs vienkārši īstenojat, tā tiek īstenots tas lēmums, kas attiec uz fonda izmantošanu. Jau tātad runājot par globalizācijas fondu, kad instrumenti ir apstiprināti, tad arī pārskaitījums tiek uzskatīts par apstiprinājumu. Tā tiek nodrošināts, ka. Uh, visi finansējumi nonāk uz vietas, kur tie visvairāk vajadzīgi laikus, vai tā būtu dabas katastrofa vai kāda liela uzņēmuma ražotnes slēgšana. Tātad trasta fondu elastība. Nu, nepārpratīsim komisijas priekšlikumu. Mēs nekādā ziņā neierosinām trasta fondus padarīt par standarta politikas instrumentu politikas īstenošanai. Tā nebūtu nav. Mēs vienkārši domājam, ka nesenā migrācijas krīze liecina par to, ka rīcība ir ierobežota, tā nav efektīva. Ja ar kādu vienu fondu nevar izmant, uh, risināt ne ārējo krīzi, ne arī iekšēji, tad kāds ir sekas? Mēs varam atbalstīt migrantus, migrantus līdz Eiropas Savienības robežām, bet kad viņi nonāk Eiropas Savienībā, tad nevar izmantot to pašu trust fondu finansējumu, tos pašu instrumentus un nevarat sniegt to pašu atbalstu pārtiks iegādēt. Tā tad situācija ir savāda un mēs vienkārši pieprasām, lai tiktu sniegta atļauja sekt uh, iekšējās uh, sekas, risināt tās, eh, kas iziet no ārējās krīzes. Tad jums ir eh, iespēja arī sniegt ziņojumus, jūs esat pilnīgi atbildīgi, jo komisija pārvalda šos, šo finansējumu. Tad jūs arī redzat, kā šie trust fondi tiek izmantoti. Mēs piedāvājam palielināt parlamenta, parlamentu tiesības, izveidot rasta fondus. Es domāju, šo pēcpazdienu jūs vairāk par to dzirdēsiet. Runājot par saīsnāto ziņošanas um, procedūru, nav nekāda informācija, kas pazūd. Mēs vienkārši šo informāciju esam koncentrējuši ap diviem svarīgiem uh, posmiem, kas tātad ir budžeta projekts un budžeta uh, apstiprināšana. tā tad var nodot informāciju un nu, starp visiem svarīgiem punktiem savilkt līnijas. Tātad uh, es uh, līmeņu finanšu instrumentam gribēju trīs ziņojumu, tagad paredzēts viens ziņojums, vienotais ziņojums. Uh, Attiecībā uz aģentūrām agrāk bija divi dokumenti, tagad viens, runājot par budžeta īstenošanas ziņojumiem. Agrāk bija ik mēnesi un uh, pa kvartālu, tagad tikai ik mēneša ziņojums tiek saglabāts. Un mēs jau jums skaidrojam, ka mēs eh, attiecībā uz sniegumu visu to informācijas saliekam kopā vienotā uh, ziņojumā, tas attiec uz 318. panta. Uh, ziņojumu. Tāda noslēgumā mēs nevēlamies samazināt uh, racionālu finanšu pārvaldību, tas nebūtu nav būs mērķis. Un kā piemērs, mēs stiprinām uh, aizsardzību pret uh, krāpšanos un uh, ar noteikumiem nesaskaņot rīcību. Mēs arī uh, atjaunojam. Um, pastiprinām cīņu pret uh, izvairīšanos no, taks, no nodokļu maksāšanas, un te arī ir īpaši noteikumi attiecībā uz interešu konfliktu noteikumiem. Tā tad mēs ceram, ka šis priekšlikums ir pieņemts. Paldies! Sī. Paldies! Paldies par šo prezentāciju! Un tagad mums ir visi priekšlikumi, priekšlikuma ansamblis uz galda, tiecībā uz regulas priekšlikuma, vai Grēslis kundze uh, vēlas mums izteikt visas uh, piezīmes, mm, kas jums uz sirds, vai uh, varbūt tās jau izskanēja, vai tomēr ir ko piebilst. Nu, Var sakot, mēs labprāt uzklausīsim visu par komisijas prezentāciju. Paldies um, vēlreiz. Es saprotu, ka uzdevumi ir sarežģīti. Runājot par trustu fondu noteikumiem Eiropas Savienībā, es tam ne, ne, nesaskatu uh, ģenerālo pilnvaru, un te varētu runāt par uh, pārcelšanas stāstiem, uh, atcerēties uh, citas situācijas ar pārcelšanu, bet um, uh, nevajadzētu darīt to, kur mēs nevaram jau tagad redzēt skaidri sakas, teiksim, fondu kombinēšana. Uh, ja granti uh, piedalās kā finanšu instruments un tiek uh, pakļaut finanšu instrumentu noteikumiem, tad šķiet, ka te tiek vājināta atskait, atskaitīšanas mm, saistība, atskaitīšanas pienākums, jo par finanšu instrumentiem mēs šai ziņā praktiski neko nezinām. Ja grantus uh, pieskaitām pie šīs grupas, mm, izdarām smagu kļūdu, manuprāt tad arī mēs tā kā e, sadaram par to, kas notiks e, nākotnē. Jūs teicāt, ka līdzfinansējuma noteikumi ir jāievēro, e, bet, nu, nu, šķiet, ka te jūs esat nedaudz pārdrosmīgi, pārdrosmīgs, jo kurš uzņemsies šo atbildību? Jums taču nebūs nekāda pārskata par to, kurš vispār ievēros noteikumus. Mēs te centrālē esam mierīgi un apmierināti, ka, lūk, kāds uz vietas par to rūpēs, bet kurš uz vietas par to rūpēsies konkrēties, tam nevaru piekrist. Mani interesē tomēr saglabāt šo pārskatu par to, kas notiks konkrēti uz vietas, vietēji. Es uh, vēlos elastīgumu, es vēlos vienkāršošanu, bet uh, nevajadzētu atvieglot zagļiem darbos, atvainojos. Uh, bet, ja vēlaties kaut ko darīt beneficāru labā, te ir zināmas idejas, interesantas, ko var izskatīt, bet par citām lietām ir jārunā sīkāk. Teiksim, šeit es eh, varēju, varu saprast procedūru gan tiešai, gan netiešai pārvaldībai, visiem līmeņiem, eh, kad tiek piešķirt līdzekļi, un es vēlos skaidri kontrolēt procesu. Tikai tad tas būs īstenojams. Eh, dalībvalstis priecāsies par dalīto pārvaldību, droši vien jau iepērka šampanieti, bet um, mm, citā tas jau skaidrs, uh, kas notiks. Uh, saržģīti projekti tiks bīdēji no vienas valsts uz otru, tāpēc jau arī tādas īstenošanas problēmas šobrīd. Ja, tas notiek, ja mēs atsakāmies no noteikumiem vienkāršošanas labā ja mēs te visu sajaukam un, sajaucam un uh, neredzam uh, zaudējam pārskatu un neredzam galvenais uh, to gala produktu, tad uh, nezinu, kas mums sanāks. Es ļoti gaidu revīzijas palātas atzinumu. Revīzijas palātē vajadzētu mums palīdzēt lietas saskatīt skaidrāk. Viņi varētu mums arī šo to ieteikt. Man šķiet, ka esam par, par, ejam pareizajā virzienā. Es 9. Uh, martā iesniegšu savu ziņojumu, mēs to iesniegsim. Vai tas kādam patiks, tas ir cits jautājums. Žēl, ka mums uh, nav tik daudz laika. Jā, mums praktiski nav pašu resursu budžeta, uh, nauda nāk no mm, valstīm, tad valstis vēlas to arī uh, to atgūt. Mm, tā praktiski notiek pārdalīšana budžetam. Mm, tad mēs nevēlamies šo atgūšanas procedūru pārlieku sarežģīt arī. Ešvert kungs, vai vēlaties uzstāties kā līdzreferents? Jā, ļoti īsi priekšsēdētāji. Varbūt divas lietas tikai. Nu, Vispirms vēlamies garantēt komisijai, ka atbalstām viņu pieju. Mēs eh, te daudz kritizējam, negatīvi izsakamies, bet principā jau mēs viņus atbalstām Tas arī ir jāpasaka, un viņu priekšlikumi ir inovatīvi un labi pēc būtības, bet vēlamies garantijas īpaši par kontroli. Jā, un process, process procedūras ir laba lieta, bet uh, eh, kontroli arī jābūt, teiksim, šis uh, vienreiz izmaksājumās summas. Uh, um, ko komisija ierosina, varbūt par to tomēr jākonsultējas ar interesētajām pusēm, jo pagājušo gadu pēc konsultācijām visi mums teica, ka tā ir uh, augsta riska zona. Ko darīt šajā gadījumā? Uh, pat rasta fondiem daudz kas izskanēja, šodien izskanēs arī pēcpusdienā. Un es nevēlos noliegt priekšlik, noraidīt priekšlikumus, bet uh, kontrolas jautājums ir ļoti svarīgs, atkārtoju. Un uh, Nākamais. Joprojām mm, pastāv neskaidrība par FC un struktūru fondiem uh, un grantu finanšu instrumentiem. Es atceros, uh, kad EFSI parādījās un tās nebija struktūra fonda pagarinājums, paplašinājums. Tā bija ideja lai tiktu galā ar jauniem izaicinājumiem un augsta riska investīcijām. Tagad to apraksta kā šī brīža situācijas paplašinājumu. Es vēlos uh, garantijas, ka tā tas nav un ka FC sākotnējie mērķi saglabāsies un netiks atšķaidīti mm, ar šāda veida uh, standartizāciju. Uh, citādi uh, paldies komisijai par priekšlikumu un tad gadu turpmākas diskusijas. Paldies, Perinska kungs. Pavisam īsi. FC un struktūra fondu jautājums. Es ierosinātu komisijai pārskatīt savu argumentāciju. Struktūra fonda noteikti noteikumi jāpielāgo EFSI noteikumiem, jo to vēlas tirgi. Kā jūs teicāt, budžets pēc būtības nozīmē līdzekļu pārdalīšanu, un uh, uh īpaši kohēzijas politikas daļā tas nekalpo tirgumu, tas kalpo plašākiem uh, mērķiem, mazināt atšķirības, uh, uzlabot kohēziju, uh, mazināt eh, sociālās teritoriālās eh, nevienlīdzības un būtu pilnīgs absurds apgalvot, ka eh, viss šis struktūra fondu investīciju fondu vingrinājums, ko aktualizē, ko praktizē nu jau kādu laiku, tagad pēkšņi pielāgos tam, uz ko norādīja Nešvartkungs. Uh, uh, lai vērtētu projektus uh, atkarībā no tā, cik tie ir riskanti. Tas um, mm, nebūtu prātīgi. Tagad uh, īstenošanam pārvaldība. Mm, līgumā runa ir par īstenošanu. Mm, tad pārskatītajā tekstā tas arī atspoguļojas komisijas pārstāvis visu laiku atsaucās uz pārvaldību. Vai viņš uh, pretrunā ar līgumiem, nu runa ir par pārvaldību, lai panāktu īstenošanu līguma izpratnē. Ja mēs runājam tikai par īstenošanu, vai mēs runāsim par mm, racionālu finanšu īstenošanu, vai tomēr racionālu finanšu pārvaldību. Kaut kā pagaidām tas neiet kopā. Un uh, par trust fondiem, jā, tā ir daļa no budžeta. Bet, nu, Trešajā pielikumā rakstīts, kaut arī komisija pārvalda šos fondus, tie ir nodalīti no ES budžeta un EDDF. Nu, līdz ar to šo trust fondu izmantošana pakļauta atsevišķiem noteikumiem saskaņā ar konstitucionālo vienošanos, ko paraksta komisija ar donoriem. Mm, um, tā kā budžetā pietrūkst resursu, nu, šie trasta fondi paņem līdzekļus no budžeta, un ar to palīdzību tiek uh, uh, īstenotas daudzas programmas. Paskatieties uz Afrikas trasta fondu. Viņiem ir 1 miljards 981 miljons. No tiem es budžets piešķēris uh, miljardu 899 miljonus un dalībvalstis 34 atlikušos miljonus. Nu, lūk, ko tam mēs darām? Mēs kliedzam, ka pietrūkst resursu, mēs mobilizējam resursus uh, no budžeta, kas jau tāpat ir uh, samazināts un uh, atdodam līdzekļus, nezinot, kas ar tiem notiek pēc būtības. Nu, Paldies, Albrehta kungs tagad. Es eh, paturpināšu mm, iepriekšēju viedokli. Tas nav absurdi, tas tā notiek. Un tas tā notiek apzināti. Tas nav nejauši. Tā ir sistēmas loģika. Es nedomāju, ka tas ir tāda sagadīšanās. Tas maina mūsu Eiropas Savienības budžeta raksturu Par to mēs arī runājam. Mēs mainām, pielāgojam loģiku, mēs pārceļam līdzekļus no budžeta uz citu iestādi, mēs mainām visu finansējuma ietvaru. Par to mēs runāsim detalizētāk pēcpusdienā. Bet viena lieta, es pilnīgi piekrītu kolēģim, kas teica, ka no paša sākuma FC uh, pilnībā mm, atšķirīgs bija no struktūra fondiem. Tagad uh, Es vēlos uzsvert, cik svarīga ir, ir komisijas piezīme par to, ka EFSI un ESIF prasības atšķiras. Un EFSI izmantot ir daudz vienkāršāk nekā palikt ar struktūra fondiem. Tātad, protams, notiek tāda projektu pārcelšana un tāda dabīga tendence pārcelt projektus no struktūra fondiem uz EFSI teiksim, kā ļoti riskantus projektus, eh, roads, piemēram, kas ir riskants un inovatīvs eh, projekts. Un tad no struktūra fondiem to pārceļ uz EFSI. Tagad eh, mēs vēlamies no MVU pārcelt līdzekļus uz EFSI. Un vai tas ir pagaidu pasākums vai pastāvīgs pasākums, vai vēlamies struktūrālo budžetu mainīt? Uh, vai uh, radīt uh, pagaidu instrumentus, lai parūpētos uh, par tādu B variantu, atkāpšanās uh, variantu. Uh, lūk, uh, struktūra fondiem neko nevaram iesākt, nu tad iesim uz EFSI un tērēsim tur. Man šķiet, ka uh, šādu lietu mēs nevaram uh, ieviest kā kaut ko pastāvīgu. Uh, varbūt kaut kas es kaut ko pārprotu, bet tas izskatās pēc uh, tāda atkāpšanās ceļa. Nu, Junkera kungs jau labi paskaidroja, mm, kas bija EFSI. Uh, Junkera kungs kļuva par komisijas priekšsēdētāju, viņš uh, konstatēja, ka investīciju pietrūkst, budžetā nav naudas, un lūk, viņš nāca klājā ar uh, tādu uh, finanšu sviru, uh, lai. Uh, piesaistīt līdzekļus. Un, lūk, mēs nemeklēsim līdzekļus struktūra fondos, jo tas skar valstis, un mēs nevēlamies aizskart valstis, gatavojot DSF. Mēs uh, praktiski atliekam 80% uh, līdzekļu lauksamniecības politikai un koheizijas uh, fondiem. Un um, to mēs neaizskaram, jo katra valsts vēlas atgūt naudu, un uh, par to arī valstis ļoti uh, uztrauc. Un, uh, tā rezultātā mēs esam nulles līmenī budžetā. Nu, tad vēlamies uh, līdzekļus meklēt tur, kas uh, ir virs nacionālā līmeņa, apvārsnis 2020, lai, teiksim, no EB, EIB aizņemtos nedaudz no citām mm, Eiropas iestādēm, no to mm, tā kā akumulējam, skatāmies, cik tur sanāk, un um, rezultātā mums uh, uh, ir tādi marģināli aprēķini nedaudz. Un, piemēram, mums ir uh, uh Eiropas pilsonības programmas, uh, var piedalīties projektā, aizpildīt dokumentus, uh, iesniegt komisijai, bet komisija saka, lūk, jūs projekts eh, saņēmis 50 eh, punktus no 100, bet eh, jums bija jāsaņem 65, lai piedalītos. Lūk, tagad vai tiešām šis, šāda projektu noraidīšana ir kaut kas labs? Uh, vai tiešām mēs šādi ietaupām, uh, vai mm, tiešām mums uh, ilgtermiņā palīdz uh, šis ietaupījums, it kā mēs pirktu Coca-Colu par 50 centiem, 75 centu vietā par pudeli. Mm, lūk, um, varbūt tas ir vajadzīgs tikai šiem projekta iesniedzējiem, lai paskaidrotu kolēģiem pēc tam, ka, lūk, viss tika izdarīts pareizi, bet uh, mums piešķēra 50 punktus, nevis 65, ko vajadzēja, tāpēc projekts kaut ir ļoti labs, ir cietis neveiksmi. Mm. Var sakot, šī centralizētā pieeja ar centrālo administrāciju Briselē ir ļoti sarežģīta, un tad vēl arī ir subsidaritāte. Un tagad jautājums ir, kā apmierināt dalību valstis. Uh, varbūt uh, administratīvajā līmenī radīt papildu darba vietas komisijā, uh, vienotu auditu, tur arī varētu radīt papildu darba vietas, bet vai ar to mēs atrisinām mūsu problēmas? Tur ir jautājums. Uh, Vissliktākās problēmas, vissliktākās programmas ir tādas, kas rada papildu problēmas. Mm, administratīvo izmaksu ziņā, kļūdu ziņā, neskaidrību ziņā. Labrokungs, jūsu darbs ļoti daudzsološs un ļoti interesants. Bet gan jums, gan mums vēl ir daudz jāstrādā ar šo projektu. Un šķiet, ka pagaidām uh, tik uh, ātri virzēties uz priekšu mums neizdosies. Mēs te vienkāršojam, vienkāršojam, un uh, rezultātā mums ir 780 lapuses ar vienkāršojumiem. Nu, priekšlikums ir visu noreducēt līdz desmit lapusēm. Šādu regulas priekšlikumu skatīt. Ne, bet tā tas ir. Uh, Eh, es apsveicu kolēģus, eh, viņi gatavo ziņojumu par Eirozonu un cer iekļauties trijās lapusēs. Bet, principā, nu tā ir nu, 40-50 lapuses. Eh, mums parasti ir, teksts ir parasti nesalasāms, neviens to nevar saprast, neviens tāpēc arī to nelasa, bet uh, mums tomēr nedaudz jādomā par pievienoto vērtību Eiropas līmenī un par iespēju runāt ar pilsoņiem. Jo, kad sāksies šīs sarunas, tad uh, varēsim izdarīt spiedienu uz valstu valdību vadītājiem. Viņi dzīvo permanentā spiediena apstākļos, jo, lūk, viņam ir ierobežot pilnvar termiņi. Un, um, nu, pagaidām ar šādu pieju um, nu, mums neizdodas panākt labus rezultātus. Tas ir vispār ļoti mm, aizraujoši ir šī otrā, uh, šis otrais posms komisija. Jā, es īsi atbildēšu. Uh, par riska ekspertiem mēs uh, viņus atlasam. Mēs, mēs mēģinām viņus atlasīt sarskatāmā veidā. Mums ir noteikumi, lai viņus sameklētu, tā kā man šķiet, ka tas risku nepaukstina. SFC aspekts, kas ir svarīgs. Dalībvalstī jāspēj pārcelt līdzekļus komisijai, es pieminēju nacionālās pro programmas un kosmē. Tas atver durvis. Es nevēlos teikt, ka tas būs struktūrālo fondu pamat ieņēmums, ieņēmuma avots. Mēs vienkārši vēlamies papildu elastību, lai fondus izmantotu labāk, efektīvāk. Un turklāt šīs divas iespējas tiks aktivizētas tikai, ja dalība valstis tam uh, piekritīs. Un tā ir vislabākā aizsardzība dalību valstīm attiecībā uz to nacionālo aploksni. Tā varbūt izskatīsim vairāk šo potenciālu, nevis apdraudējumu. Mēs to neierosinām kā pamatu politikas instrumentu. Un turklāt ir zonas, kur SF un FC var kombinēt, un tās ir nacionālās platformas. Piemēram, mm, teiksim, tur mēs varam saņemt maksājumus no dalību valstīm un rezultātā īstenot projektu, kurš veicinās attīstību konkrētā dalību valstī. Tā kā tas nav pamata politikas instruments, bet tas ļauj uh, lietas virzīt uz priekšu, attīstīt. Tad um, es vēlos uh, atgriezties pie audita. Komisijas iekšējais audits uh, atbild par trust fondiem, uh, komisija atbild un pārskata uh, trust fondus un to pārvaldību, un uh, mēs neatsakāmies no kontrolas un no uh, atskaitu sistēmas. Un tas skar arī visus līdzekļus, kas nāk no kopienas programmam un uh, ko ieliek trasta fondos. Tā kā mēs noteikti vēlamies, lai jūs iesaistītos trasta fondos, trasta fondu valdēs. Tad arī Turcijas instruments, par ko runāsim pēcpusdienām. Mm, mēs vēlamies uh, izstrādāt vislabāko instrumentu, kas mums, mums pieejams. Paldies! Paldies! Um, un tagad tā kā um, izmērīt šo efektivitāti, kāda būs snieguma indikātori. Priekšsēdētājs kundze, līdz referente. Es vēlētos pateikties kolēģiem par diskusijām, par komentāriem. Tas bija svarīgi paskatīties, kāds varētu būt uh, kolēģu viedoklis. Paldies arī komisijai. Gan jau, ka mēs kaut ko labu no tā visu uztaisīsim. Un ja mēs varēsim sadarboties, tad jau viss būs labi. 9. martā ziņojums būs gatavs, bet būtu labi, ja mēs varētu sākt strādāt ar ēnu referentiem un visiem, kurus interesē šis temats. Ir svarīgas lietas, kur mums vajadzīga papildu uzmanība. Budžeta kontrolas komiteja sagatavos arī semināru kur mēs e, diskutēsim par vairākām svarīgākajām lietām. Uzaicināsim arī cits kolēģis. Man prieks par šo kopīgo sanāksmu. E, tas ir attaisnojies šodien noteikti un e, turpināsim kontaktus. Merci, monsieur Ashworth. Bon. Ashworth kungs, nē, labi. Es domāju, ka esam labi sākuši savu ceļu pret izaicinājumu. Un to esam darījuši ļoti konstruktīvi runājot par tehniskiem aspektiem. Tas ir ārkārtīgi politisks jautājumu loks. Vēlos uzsvērt, tas ir fundamentāli politisks darbs jautājums. Mums ir politiski jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt. Un eh, mums jāpārtauc gribēt visu un eh, pretstatā visam. Mums ir jābūt disciplinētiem un pragmatiskiem. Mēs nedarīsim neko bez uzticības paušanas un bez risku uzņemšanās. Būs tāds brīdis, kad būs jāpieņem, ka daļa riska ir jāuzņems. Tātad vēlreiz pavisam sirsnīgi vēlos jums novēlēt jums katram personīgi laimīgu un auglīgu 2017. gadu. Sanāksim beigusies, pulksten 15. atsāksim darbu ar semināru. Paldies!